Citi izteikumi par to vairs nebūs. 14. aprīļa sanāksmes protokola ir pieejama. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumi pret protokolu. 14. aprīļa protokola jums ir iebildumi. Tā tad nav iebildumu. Labi, protokols ar to tiek apstiprināts. Tad, tad, kad būsim e, tikuši galā ar šiem jautājumiem, jūs varēsiet izteikties. Juridiskā e,